un ceru, ka Eiropas parlamentā mēs atradīsim labākos instrumentus, lai varētu pret šiem krīzes negatīviem aspektiem cīnīties pietiekami efektīvi. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad esam noslēguši debats par šo ziņojumu. Nākamais ir Paskāla Grunī ziņojums - netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme, elast drošība un jauna sociālā dialoga veidi. Lūdzu ziņu, eh, vārds referendam, 4 minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi, komisāra kungs ja mēs gribam kaut ko paturēt šeit eh, prātā no šīs sarunas, ir mm, runa par šo līgumu uz noteiktu laiku, kas paliek par normu. Šeit es gribētu pateikties tiem kolēģiem, kas palīdzēja man izstrādāt šo ziņojumu. Un šodien mēs runājam par šo tēmatu, kas arī atrodas stratēģijas 2020 centrā, tāpēc arī mūsu debate. Eh, vairāk kolēģi jau izteicās par šo tēmu un tie, kas nav uzklausīti, tie varētu rakstiskā formā attiecīgā dienestā savu eh, pienesumu izdarīt. Bet mm, rakstīšanas laikā es veicu plašas konsultācijas dažādām pusēm, un rezultātā mēs ņēmām par pamatu arī mm, to ideju, ko pauda zaļo grupa. Eh, bet mm, attiecīgo alternatīvu manā grupā pilnībā neatbalstīja, bet es gribētu pastāstīt par uh, priekšlikumu būtību. Mēs uzskatām, ka šāda veida netipiskā nodarbinātība e, ir tāda, kas ir pelnījusi tālāku debati, ka ir nepieciešams precizēt definīcijas par to, e, kādas ir šīs netipiskās darba formas, kā arī attiecīgi noteikti darbinieku aizsardzību. E, un ja mēs runājam par komisijas tekstu, tad komisijas pēdējais teksts, tas nav uzlabojis šo situāciju. Mums ir direktīvas, kas um, attiec uz visiem darbiniekiem, kur ir pieminēti arī arotbiedrība ieguldījums un arī attiecīgā darba likumdošana, bet mm, nevienmēr visas formas ir ietvērtas. Un tāpēc ļoti daudzā ziņā varbūt direktīvas normas nav izmantojams. Un no savas puses es gribētu runāt runāt par šo nu, līgumu uz noteikto laiku. Uh, Es uzskatu, ka šādas līguma formas nevienmēr tiek pareizi izmantotas, ir jādomā arī par darbinieku aizsardzību un elas drošību. Ir elas drošības pasākumi jāstiprina, jāadaptē, ņemot vērā tirgus vajadzības, bet nedrīkst aizmirst arī darba aizsardzību, un nekādā gadījumā mēs nedrīkstam mazināt mūsu principus. Eiropas Savienība ir jāinteresē savi pasākumi, lai uzlabotu kompetences, kā arī lai nodrošinātu darbu uz ilgāku laiku. Bezdarba līmeņi um, aug, un netipiskie kontrakti arī ir ar savu nozīmi. Kādas ir pirmā pieredze, ko ļoti bieži jaunieci saņem attiecīgā darba tirgu? Mēs redzam, ka parasti tiek mm, noteikti līgumi, kur nav skaidrs noteikts darba laiks rezultātā Mm, cilvēks nezina, cik ilgi viņš strādās. Tāpēc ir e, iespēja noslēgt arī šo netipisko kontraktu. Un ļoti bieži netipiskie kontrakti tiek izmantot, lai pāriet no vienas darba situācijas uz otru. Šeit ir arī dažādi termiņi šiem netipiskiem e, līgumiem, un tas palīdz cilvēkam noturēties darba tirgu. Bet uh, ir jāpazīdro arī sociālo partneru loma. Mēs dzīvojam sociālā um, pasaule, un sociālo partneru loma, sociālais dialogs ir liela nozīme. Uh, un ir nepieciešams, lai dalībvalsts pildībā respektē sociālā dialoga normas. Ir nepieciešams arī atzīt sociāla dialoga nozīmi institucionālā līmenī. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments sūtīs stipru signālu dalībvalstīm un komisijai par to, ka ir nepieciešams nodrošināt eh, darba drošību un tā ir neatņemama Eiropas Eh, likumiskā situācijas sastāvdaļa. Eh, šeit eh, gribētu atsaukties arī uz 2010. gada pavasara Eiro padomas lēmumiem. Mums ir nepieciešams saglabāt darba lietas un darba tirgu un arī jā, jārada jaunas perspektīvas stratēģijas 2020 ietvaros. Paldies! Četri runātāji ir pieteikušies. Kestingers, Koferati, Figureido un Rossi. Vai es kādu esmu palaidis garām? Nē. Labi, tad Kestinger kungs vien minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlējos pateikties referentē par sagatavoto ziņojumu. Viņa runā par to, kāda ir aktuālā situācija Eiropas darba tirgū. Elas drošība. Statistika pierāda to, ka pēdējā laikā uh, samazinās pilndarba apjoms, pilndarba laika apjoms un uh, aizvien vairāk cilvēku slēdz kontrakts un noteiktu laiku. Pieaug arī netipisku līgumu skaits un ņemot vērā to, ka ir jāgatavo jāgarantē darba ņēmēja tiesības. Eh, šie līgumi ir jāvērtē eh, tādā novatoriskā aspektā. Ļoti daudz darba vietas ir apdraudētas un līdz ar to netipiskie līgumi tiek izmantot ļaunprātīgi. Mums ir eh, attiecīgi jārēģē uz šādiem izaicinājumiem, ir jārunā skaidra valoda un mēs to redzam šajā ziņojumā. Ir jārada ilgspējīgas darba vietas, ir jāpalīdz jauniešiem izglītoties, ir jāgarantē līdztiesības starp dzīvēm dzimumiem, un es domāju, ka LS drošības eh, ieguvumi noteikti ir skaidri jāiezīmē, un es domāju, tādā pašā virzienā ir jāturpina darboties. Paldies, un tagad koferātī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties uh, Grunī kundzei par izcilo darbu, ko viņa ir paveikusi, bet tāpat vēlējos pateikties uh, par to iejūtību, ko viņa izrādīja šovakar. Viņa ņēma vērā arī to, eh, kādas varētu būt tās gaidas, eh, kādas ir citu politisko kultūru pārstāvjiem. Es nevēlējos atkārtot to, kas jau šovakar tika pateikts, bet mums ir jādomā arī par um, jauniem sociālām dialogiem, par netipiskiem līgumiem, un ir ļoti iespējams, ka jaunieši vēlas strādāt eh, nepilnu darba laiku, jo viņi vēlas turpināt studijas vai iesaistīties citās aktivitātēs. Bet arī šādiem netipisko līgumu noslēdzējiem ir jāgarantē tiesības. Uh, Protams, jāparūpējas par eh, pareizām definīcijām, kāda tad ir tipiska līguma un kāda ir netipiska līguma. Jāpadomā arī, ka sociālais dialogs ir pietiekami nozīmīgs, tikai tādā veidā mēs varēsim aizsargāt eh, darba ņēmēju tiesības eh, darba koplīguma slēgšana, kolektīvo sūdzību iespēja, tas arī ir ļoti nopietns instruments darba ņēmē rokās, un mums tā ir jāturpina darboties. Dient. E, e Paldies, priekšsēdētāja Sakraptīkundze. Mēs aizvien vairāk runājam par elas drošību, par elastību kā tādu, bet bieži vien eh, tas noved pie netipiskiem līgumiem, un tas nevienmēr nozīmē garantēts un stabils darba vietas. Situācija aizvien mainās, un aizvien vairāk jauniešu un sieviešu iesaistās tādās netipiskās darba attiecībās, un tas ir noticis, kopš tika ieviesta tās augtā elas drošība. Protams, šie cilvēki papildina bezdarbnieku rindas. Es domāju, domāju, ka tā ir spilgtākā kapitālisma pazīme, ko mēs piedzīvojam. Un uh, Eh, aizvien vairāk darba ņēmēji kļūst nabadzīgi, jo viņu algas ir tik niecīgas, ka viņi par tām nevar atļauties sev nodrošināt cienīgu dzīvi. Jau 2008. gadā 18 miljoni uh, eh, cilvēku bija bez darba. Tagad bezdarba rādītāji ir vēl vairāk pieauguši, un es domāju, ka vēl vairāk miljonu cilvēku zaudēs darbu Eiropas Savienībā. Tādēļ mums vajadzētu pielikt punktu neoliberālajai ekonomikas politikai, tad, kad darba attiecības lietas šajās attiecības kļūst aizvien trauslāks. Un sevišķi elas drošība rada problēmas, jo mums ir jāgarantē mūsu cilvēku tiesības un arī labklājīgs dzīvesveids. Paldies, nākamais runātājs, lūdzu. Ņemot vērā iepriekšējo runātāju teikto, saka Rosī kungs, eh, eh, viņiem ir pilnīgi taisnība. Jāņem vērā, ka bezdarbs eh, iedragā ekonomiku, tas apstādina naudas plūsmu un netipiskie līgumi, to skaits aizvien pieaug, mums jāpadomā par attiecīgiem instrumentiem, lai varētu piedāvāt pietiekam augstā aizsardzības līmeni tādiem cilvēkiem, kas ir slēguši netipiskos līgumus. Netipiskie līgumi pastāv tādēļ, ka ir jāsavien jāapvieno elastība un drošība ir vairāki cilvēki, kam nav pietiekama augsta kvalifikācija, viņi nesaņem pārāk lielu algu, bet ir cilvēki, kas ir labāk izglītot, viņiem ir jāpelna vairāk. Un mums vajadzētu parūpēties, lai cilvēki tiktu labāk apmācīti, lai viņiem būtu piekļuvi labākām, labāk apmaksātām darba vietām, kas ir arī uh, papildināts ar sociālās aizsardzības standartiem. Un nevajadzētu pieļaut uh, melnā tirgus rašanos. Paldies! Paldies! Šefkoviča kungs komisijas vārdā lūdzu tagad izteiksies. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties Grunī kundzei par sagatavoto ziņojumu un es uzskatu, ka arī šis ziņojums ir tapis pareizajā brīdī. Mēs redzam ka šis ziņojums e, ļoti lielā mērā sasauc ar iepriekšējo ziņojumu, ar Turunēnas kundzes ziņojumu. E, kādiem jautājumiem pievērš e, Grunīkundze savā ziņojumā? Jā, tie ir patiešām mūsdienās ļoti aktuāli jautājumi, tātad elas drošība, sociālā dialoga nozīmīgums. Uh, Eh, netipiski līgumi, tie visi ir aspekti, kas ir jāņem vērā, lai radītu jaunus, veselīgākus apstākļus darba tirgū. Un kādi ir galvenie vēstījumi šajā ziņojumā? Es domāju, mēs varam būt gandarīti, ka tie ļoti lielā mērā sasaucas ar komisijas piedāvāto 2020 stratēģiju. Priekšsēdētāja kungs, man arī pašpaļāvība radīja tas, ka parlaments atbalsta elektrošības principu uh, aktualizāciju un labāku ieviešanu, lai varētu cīnīties pret krīzi. Uh, Kopīgie principi un elas drošības eh, galvenie principi joprojām turpina darboties, bet tie noteikti ir jāpadziļina, ņemot vērā jaunos radušos apstākļus, ko mums uzspiež ekonomiskā krīze, ņemot vērā bezdarba rādītājus, eh, valstu problēmas ar budžetiem, eh, attīstības apstāšanos. Tādēļ ir jāpadomā par labākām darba iespējām daudziem darba meklētājiem visā Eiropas Savienībā. Elas drošība ir jāspēcina visos līmeņos Eiropas, nacionālajā, reģionālā, vietējā un, protams, arī uzņēmuma līmenī. Tas ir galvenais priekšnosacījums, lai eh, Elas drošību varētu pietiekami labi īstenot. Uh, Komisija atbalstīs e ES 2020 stratēģijas īstenošanu un tiks veiktas vairākas būtiskas iniciatīvas. Vienu no tām es minēju jau pirms brīža, bet citas iniciatīvas paredz izveidot darba kārtību, lai varētu veicināt jaunu spēju un prasmi veidošanu, kā arī jaunu, jaunu darba vietu radīšanu. Šis komisijas priekšlikums tiks pieņemts novembrī, un tad beidzot tiks radīta apstākļi, lai varētu modernizēt Eiropas darba tirgu, paaugstināt nodarbinātību un garantēt sociālā modeļa ilgtspēju. Protams, eh, mēs tur pārņemsim arī vairākus nozīmīgus domu graudus, eh, ko savā ziņojumā minēja Grunīkundze, tāds kā Elas drošība un sociālo dialogu. Grunīkundze, Eiropas parlamenta deputāti, komisija un arī, protams, es personīgi ar savu ģenerālu direktorātu dalībniekiem ļoti apzinīgi strādāsim pie šo jautājumu turpmākas virzīšanas uz priekšu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pēcpusdienā. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas saļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Ziņojuma autors Husēma